Esmu pārliecināta un ļoti ceru, ka tuvākajā laikā problēmas ar vīzu režīmu tiks novērsts. Paldies! Paldies, komisāres kundze! Parlaments ir ļoti skaidri izklāstījis, ka solidaritāte ir mūsu pamatprincips saskaņā ar kuru mēs darbojamies. Un nākamais punkts ir vienas minūtes uzstāšanās. Nikolaus kungs. Efharsto, kirie proedre. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jūs zināt, ka Grieķija Šobrīd eh, tajā notiek priekšvēlēšanu kampaņa. Parlamenta vadītājs pirms pāris dienām bija Grieķijā, tikās ar Grieķijas prezidentu, un eh, tieši tajā brīdī viņam piezvanīja Angela Merkele kas ieteica viņam organizēt referendumu par to, vai Grieķija piekritīs memorandumam vai labāk atstās eirozonu. Uh, Šulca kungs pieredzēja, kāds, kādu nosodījumu guv šis priekšlikums. Priekšēdētāja kungs tagad taču pozīcijas, kas jau ir noraidītas Grieķijā, atkal tiek celtas augšā un popularizētas šāda attieksme, šāda iejaukšanās nav saskaņā ar demokrātiju, tas ir, tas aizvaino Grieķiju, un es sagaidu, ka Eiropas uh, parlamenta priekšādātājs arī runātu par šo. Paldies! Landsberģa kungs lūdzu. <coughs> Priekšādātā kungs, kolēģi, pirms neilga laika mēs pieredzējām, cik vāji strādā mūsu parlaments, kad priekšādātā konferencē tika noraidīta rezolūcija par pārunām starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu ir noteikts, ka šī. In about something else, what would be eventual corrigendum. Runa ir par grozījumiem tekstā un cik tie ir likumīgi saskaņā ar noteikumiem šis koriģētais teksts procedūras ietvaros netika izplatīts saskaņā ar noteikumiem un parlamentam un nebija, nenotika saskaņā ar parlamenta balsojumu. Paldies! Nākamais Kortes Lastras kungs. Eh, amennyiben nincs itt. Eh, Viņa nav zālē. Dereks Vons lūdzu. Paldies. Es gribu runāt par fondu Connecting Europe, kas noteiks, kas ir piedāvāts finanšu perspektīvā pēc 2013. gada. Runa ir par plašiem projektiem, par investīcijām, bet pie mums Velsā transportā joprojām ir jāturpina attīstīt infrastruktūru, ir jāatjauno uh, elektri, elektrifikācijā, transporta sektorā, un uh, runa ir par lielu finanšu ieguldījumu, kas ir ļoti nozīmīgs Rietumvelsas attīstībai. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šis projekts tiešām tiktu īstenots, pat ja tas notiktu ar plāna B uh, palīdzību, bet varētu izmantot arī Connecting Europe līdzekļus. Paldies! Bilbao Barans kundze nākamā. Paldies priekšsēdētājiem. 9. maijā tika pieņemts manifests Basku zemē, kur runa ir par eh, Eiropas projektu. Mums nepieciešama Eiropa un integrēt integrācija, tā ir integrētā Eiropa. Mēs nevēlamies runāt par tirgiem, bet uh, multinacionālo realitāti. Mēs vēlamies tādas finanšu sistēmas, kas darbojas sociālās labklājības vārdā, jāmazina parādi, jāstieprina konkurētspēja un ir tīpaši jācenšas investēt zem oglekļa ekonomikām. Mums jābūt neatkarīgiem, jāveicina nodarbinātība un izaugsme, vēlamies vairāk dialoga un uh, nevēlamies uh, mazākumu tautību diskrimināciju. Uh, cilvēktiesības ir svarīgas, nevis budžeta īsinājumi. Vēlamies Eiropas Savienības sociālo modeli un sociālo taisnīgumu. Paldies! Nākamais runātājs būs Nikos Grigolegoros zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsādātājiem. Grietijā šobrīd tiek īstenoti pasākumi, pret kuriem uh, uh, sabiedrība praktiski aktīvi protestē. Šie pasākumi arī nav memorandā. Piemēram, Grieķija ir atkarīga no naftas importiem. Ne tikai Grieķija. Grieķija cieš no tā, ka šie importi sadārdzinās. Tas ir svarīgi tirsniecības attiecībām. No tā rodas tirsniecības deficīts. Katru gadu mums eh, jāmaksā uh, par importiem, elektroenerģijas importiem miljārdu lielumā. Mm, memorandā vajadzētu uzsvert, ka Grieķija jākļūst eh, neatkarīgai no konvencionāliem energoavotiem, jāinvestē vairāk alternatīvos, alternatīvajā enerģijā. Tātad memorands ir jāgroza. Paldies! Paldies! Tagad Zalabra, Zalavrakosa kungs lūdzu. Bineva kungs tagad tomēr runās. Paldies. Um, Bulgārijas eh, mediji nesaka patiesību par politisku vajāšanu valstī. Es eh, organizēju tikšanos ar iestādēm, bet policija ieradās un eh, daži cilvēki tika apcietināti. Arī mani uzskatīja par noziedznieku. Kāpēc? Jo atbalsta uh, šo partiju. Un um, ministra prezidents pats ir atbildīgs par šīm represijām. Viņam trūks drosmes, viņš eh, neko nedara valsts labā. Valdība zog no tautas eh, un eh, apspiež politiskus oponentus. Tā nav demokrātija. Tas var novest pie tā, ka cilvēki zaudēs dzīvību. Es aicinu jūs sākt rīkoties nekavējoties. Valdībai. Ja valdība tagad uh, mūs apspiedīs, uh, man jāmeklē patvērums uh, Maskavā, Vašingtonā vai Pekinā iespējams, vai Eiropas Savienība tomēr palīdzēs, jo tas notiek Bulgārijā. Paldies. Kelī kungs, lūdzu. Fiskālas stabilitātes noliegums um, maijā par to tiks nobalsots īrijā. Es vēlos izmantot izdevību un norādīt um, uz to, ka vērtējums nav objektīvs. Mēs uh, kampaņu risinām nelīdzvarotā veidā. Uh, Līdz ar to referenduma rezultātus nevar uzskatīt par objektīviem. Šeit runa ir par personālām interesēm, un um, mandāts uh, praktiski netiek ņemts vērā. Šonakt notiek tieši tas pats. Mēs uh, īrijā, Genlie kungs īrijā runā par um, viltošanas lietām. Viņš uh, citē situāciju Šveicē. Mēs um, saprotam, ko šī kompānija nodara īrijā. Īrijā šī kompānija ir izveidojusi nodokļu nemaksāšanas oāzes. Uh, tai brīdī fiskālā stabilitāte ir īpaši svarīga visām valstīm, īpaši Eirozonai un banku sektoram. Gandī kunga sludinātā platforma nav demokrātiska, jo 11 no 12 deputātiem, kas ir par referendumu, praktiski ignorē. Paldies! Nākamais runātājs Marija Kopa. Paldies, priekšsēdi. Vēlēšanas 17. jūnijā būs visvarīgākās Grieķijā kopš otrā pasaules kara. Tautai nāksies izlemt, vai viņi vēlas atbildīgo valdību, kas eh, valsts izvīs no krīzes, vai arī uh, iekritīs uz vieglām atbildēm un populismu. Šādā uh, izšķirošā laikā Savienības komentāri nevienmēr e, ir noderīgi. E, e, kaut vai ņemsim Merkels kundzes ierosinājumu par jā vai nē referendumu par eiro valūtu vēlēšana dienā. Šāds priekšlikums nāk gadu par vēlu, jo šī valdība nevar ierosināt referendumu. Nav taču parlamentu, kas apstiprinātu šādu ierosinājumu. Mēs nevaram Eh, šādi ierosinājumi izvirzīt tikai tādēļ, ka mūsu partneri vēlas. Tad, kad PASOK to eh, šādi ierosinājumi nāca klējā pirms dažiem mēnešiem, tas izraisīja protesta vētru no ārzemēm un eh, vispirmām kārtām no kanclers Merkels kundzes. Tādēļ nedrīkst radīt iespaidu par iejaukšanos cits valsts iekšējās lietās. Grieķijai vajadzīgs atbalsts, nevis draud. Paldies! Nākamais runātājs - Skilakakis kungs. Priekšsēd. Mēs esam debatējuši par Grieķijas iespējamo izstāšanos no Eirozonas un varbūt pat no Eiropas Savienības. Un e, šajos jautājumos, šajās debatās piedalās vairāk cilvēku nekā vajadzētu. Vēl pirms jūnija vēlēšanām e, Grieķija ir nonākusi krīzes stāvoklī. Mums jāraugs ne tikai uz ekonomisko, bet arī uz sociālo un ģeopolitisko dimensiju. Visam, ko mēs darām. Ja mēs sadalām grieķus pār un pret eiropiešos, eh, tad redzēsim, vai viņi balsos eh, pār eh, politisko sistēmu, kas ir ievedus Grieķiju tajā stāvoklī, kurā tā ir šodien. Mums ir jāpalīdz Grieķijai kļūt produktīvai. Pēdējo gadu gaitā Grieķijas pārvaldības modelis īsti nav produktivitāti veicinājis. Īpaši, eh, kas attiec uz rūpniecības nozara, arī Eiropas Savienībā ir savu atbildības daļu. Paldies, un tagad vārds Salavrakos kungam. Paldies priekšsēdētājiem. līdzsvars starp izaugsmu un taupības pasākumiem Eiropas finanšu sistēmā. Vai līdzsvar trūkums eh, noved pie tā, ka Eiropas līderi izdara spiedienu uz Grieķiju un rada un vēl vairāk sāsina problēmas. Darbvietas tiek zaudētas un šīs tendences atspoguļojas visā Eiropas Savienībā. Redzot vēlēšana rezultātus Vācijā, Francijā, Itālijā, pašvaldību vēlēšana rezultātus, tad mēs redzam, ka visur tiek noraidīts taupīgas politika. Vācijas uh, budžeta taupības pieeja jau atslāpst, un tā arī jābūt, lai Eiropa varētu tikt saturēt kopā un mūsu vienotā valūta saglabāt. Mums jāgādājas par to, ka es pilsoņu vēlmes tiktu respektētas. Kā nekā pastāv solidaritātes princips. Tādēļ ir jārūt realistiskāks risinājums e, un jāizdod eiro obligācijas. Paldies, un tagad nākamais runātājs Trianti Filīdes kungs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 Aktivitātes ir ļoti dažādas, eh, arī, piemēram, par tuviem austrumiem runājot, diplomāti ir nākuši klajā ar dažādiem pas, uh, paziņojumiem un teikuši, ka, piemēram, ES finansētie projekti veselības aprūpas ziņā, kas ir, eh, un celtnes, kas ir celtas Palestīnas teritorijās, um, tiek iznīcināts un to dara Izraēlas spēki. Izraēlas uh, okupācijas. Uh, vara ir izpostījusi attīstības projektus, kurus ir finansējusi Eiropas Savienība. Un tieši tagad arī konstatējam, ka Izrēlas uh, iestādes šādus uh, projektus, nu, burtiski nolīdzina ar zemi. Mēs runājam par infrastruktūru, bet tā taču ir Eiropas uh, Savienības nauda, un tādēļ gribu uzdot jautājumu padomē un komisijai, ko jūs vēlaties darīt, lai šādi infrastruktūras projekti, ko finansē no Eiropas nodokļu maksātājiem naudas, tiek iznīcināti. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Spānijā mēs redzam arvien biežāk gadījumus, ka tiek no, nolaupīti bērni. Uh, no 40. līdz 90. gadiem tādā veidā ir nolaupīta 30 tūkstoši bērnu, un tam ir daudz iemeslu. Uh, ārsti, sektanti, baznīcu pārstāvi. Savā laikā tas notika arī starp nacionālistiem un revolucionāriem. Bet ir arī ekonomiski iemesli. Bieži vien cilvēkiem likās, ka viņiem ir morāls tiesības atņemt bērnus vecākiem, kam bija, kas bija uh, ekonomiskas trūcīgos apstākļos. Pēdējā laikā šī situācija ir atkal atjaunojusies, un es tāpēc ļoti apsveicu asociācijas darbu, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka ir jāatver šī sistēma no Spānijas valdības puses, un Eiropai arī jāpalīdz šajā jautājumā, lai šī organizācija varētu šo informāciju atklāt. Paldies! Andrew Bruns. Paldies! Mēģināt izglābt valsti ar taupības pasākumiem no parāda eh, faktiski ir līdzīgi 19. gadsimta Britu politikai, kad eh, parāda nastā iegājušie cilvēki tika ievietot speciālos cietumos, jeb tā sauktās parādnieku mājās. Nepalielinot parādu nav iespējams šo situāciju saglabāt, taču ir nepieciešams arī celt uh, ražošanas apjoms, lai saglabātu inflācijas līmeni. Kas ir fiziski iespējams, tas ir arī finansiāli iespējams, ja struktūra strādās. Piemēram, ja mēs runājam par celtniekiem, kas ir bezdarbnieki, tos vajag nodarbināt, lai šo situāciju saglabātu vai var izvēlēt izvairīties no inflācijas. Ja mēs varam atcelt uz kādu laiku pilnu samaksu par padarīto darbu un šādā veidā ietaupīt naudu. Šādā veidā mēs varam salīdzināt šīs situācijas, paceļot ražošanu, bet samazinot inflācijas līmeni. Paldies! Kutjāri kungs. Paldies! 1. maijā mēs svinējām darba dienu. Tā mums atgādina par strādājošo ekonomiskajām sasniegumiem. Krīzes apstākļos tos apdraud valdības, kas bezkaunīgi uzspiež fiskālo disciplīnu un taupības režīmu, šādā veidā uzliekot strādājošo pleciem visu smaguma nasta. Krīze ir kļuvusi par sociālu krīzi. Mums ir jāuzklaus strādājošie. Strādājošie Eiropā gaida lielākas iespējas, ieguldījums un darbību, kas stimulē darba iespējas jauniešiem. Tādas ir viņu tiesības. Bezdarba līmenis ir sasniedzis augstāko līmeni 15 gadu laikā, un fiskālā disciplīna un taupība nav atbilde bezdarbam. Tāpēc es atbalstu Eiropas parlamenta priekšlikumu piešķirt garantijas jauniešiem uz darbu Eiropas Savienībā. Apmācība, papildu apmācība un arī darbs pēc bezdarba perioda ir ārkārtīgi nepieciešams. Šajā kontekstā Eiropā mēs to varam finansēt no sociālā fonda. Paldies! Sūzes kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. 17. jūnijā grieķi balsos par savu nākotni un izvēlēsies šo nākotni. Tāpēc nav pieņemams, ka Trišē kungs izteicās tā, kā viņš izteicās G8 sēdē. Bijušais ECB priekšsēdis paziņoja, ka cilvēki faktiski var zaudēt tiesības vēlēt, ja valdība teiks uh, nē. Taupībai tad tā būtu jāizstāj, un jāizstāj tā ar komisāriem no Briseles. Tas pilnībā nav pieņemams. Šādā veidā jūs šantažējat Eiropu, vai tad tā ir demokrātija? Mums ir vajadzīga solidaritāte. Uh, nevis uzspiesta nabadzība visai tautai. Tāpēc es aicinu jūs visus kolēģus domāt par to, vai jūs varat pieņemt šādu koloniālismu, Eiropas koloniālismu pašā Eiropā. Domāju, ka cilvēki tomēr nobalsos par demokrātiju. Paldies! Tudor kungs. Jā, katru dienu mēs saskaramies ar šokējošiem faktiem. Tāda notiek visā pasaulē. Piemēram, suņi, kas uh, sakož bezpalīdzīgus uh, cilvēkus. Uh, tas ir gadījums arī ar Popas kungu. Viņš mm, bija Itālijā cietumā, sešas mēnešas izolācijas uh, kamerā. Viņu sita, tad viņš sāka bada streiku, neviens viņam neticēja, viņu ignorēja. Pēc 50 dienām viņš uh, nomira. Tas arī ir bezcilvēcības paraugs. Tas nav cilvēku ciemīgi. Tādi paši uh, soļi tiek spērti cīnoties, piemēram, arī pret vidas aktīvistiem, nu, burtiski tādi kā uzbrukuma bataljoni, kas ir apbruņoti līdz zobiem, eh, spēr sievietēm, bērniem, jauniešiem, kas nevar eh, pretoties un kuriem dažreiz ir tikai uh, eh, ziets rokā. Viņi it kā mēģina garantēt uh, drošība, bet tautām ir uh, taisnība, nevis uh, diktatoriem un uh, autoritāriem vadītājiem. Hitlers nav miris, bet uh, augšām cēlies citās formās. Zīk. Papadopolo kundze nākošā. Olandija και Ελλάδα έχουν καταδείξει την αυξημένη διαμαρτυρία των. Um. Grieķijas, Somijas un Francijas e, vēlēšana rezultāti ir parādījuši cilvēku protestu pret taupības pasākumiem un e, vecmodīgiem problēmu risināšanas veidiem, kas tiek uzspiestas Eiropas līmenī šodien. Pārmaiņu vēsmas, kas pūš Francijā, ir devuši cerību tautām, ka neoliberālā politika var tikt izbeigta un var tikt rasts atbildes cilvēku jautājumiem, e, kā var atjaunot izaugsmu. Es ceru, ka 17. jūnijā Grieķija ievēlēs valdību, kas paliks Eirozonā, ņemot vērā negatīvās seks, kuras izraisīta e, E, tās izstāšanās Dienvidē Eiropas valstīm, Eirozonai un visai Eiropas finanšu sistēmai. Merkels kundzes un citu līderu komentāri, kas ir vēsti pret Grieķijas tautu, ir pilnīgi nepieņemami un e, nevietā. Paldies! Visbeidzot, Ferreira kungs. Paldies, priekšsēd. Pēdējo nedēļu gaitā Portugāle ir atkritusi atpakaļ, kas attiec uz civilizētības pakāpu un tautsēmniecību. SVF intervences un uzbrukumi tiem, kas e, e, ir vērsts tātad pret tautu. Un tas vaina jau novainot demokrātiju maksājumi kļūst pārliek smagi, e, cilvēku atvaļinājuma laiks samazina, e, koplīguma tiesības tiek e, grautas, un šādi portugāļu darbļauži zaudēs miljonus, darbvietas tiks zaudēts, un tas viss notiek laikā, kad bezdarbs jau ir savā vēsturiski augstākajā punktā. Tagad ir pienācis laiks, sacīšu vēlreiz, tūkstošiem cilvēku, kas ies demonstrācijās Lisabonā. Pietiek. Paldies, līdz ar to esam beiguši vienas minūtes runu laiku, un tagad saskaņā ar darba kārtību referenta Rita Borselīno mums pastāstīs par Eiropas Savienības